uzskatīti par apstiprinātiem. Tagad daži paziņojumi. Pirmais, uh, Ulla Turnes kundze ir iekļuvusi par Dānijas valdības loceklies, apsveic Turnes kundze šo nomināciju un parlaments pieņem zināšanai, ka viņas vieta parlamentā ir brīva kopš šā gada 29. februāra.